Good morning, everybody. Labrīt visiem. Mr. Presidents. Priekšsēdētāji kungi, draugi, Eiropas parlamenta deputāti. Sirsnīgi sveicu jūs Briselē, sveicu jūs Eiropas parlamentā. Liels paldies, ka esat atbraukuši uz šo ļoti nozīmīgo pasākumu Briselē. Esmu e, ļoti gandarīts un Eiropas parlaments e, kopumā ir e, ļoti gandarīts par šī pasākuma organizēšanu. Vispirms es vēlētos pateikties Eiropas fórumam cilvēkiem ar invaliditāti. Liels paldies, priekšādātā kungs. Tagad es pāriešu uz savu dzimto valodu. Šeit ir iespējams izmantot visas Eiropas valodas. L'evento di oggi si rivolge Šodienas pasākums ir eh, nozīmīgs miljoniem Eiropas pilsoņu, kuriem ir eh, pastāvīga invaliditāte. Tāpat eh, šis pasākums ir nozīmīgs tiem, kuriem iespējams šādas invaliditātes nav, bet kuri, neskatoties uz to, ir ieinteresēti šodien izskatāmajos jautājumos. Mums ir jānodrošina, lai Eiropas eh, sniegtās tiesības un iespējas kļūtu par realitāti mums visiem. Mēs esam um, pārliecināti, ka Eiropas pamatiesības un eh, sociālais modelis nedrīkst atstāt novārtā nevienu. Šodien mēs esam apņēmības pilni pildīt mūsu saistības invaliditātes eh, problēmas ir eh, mūsu prioritāte mūsu politiskajā un sociālajā darba kārtībā. Eiropas parlaments vienmēr ir par to iestājies. Esam uzstājuši, ka darba tirgu ir jāiekļauj visi cilvēki, arī tie, kuriem ir invaliditāte, un šeit eh, nav runa, vai tie būtu deputāti vai mūsu darbinieki. Šodien uh, mūsu pasākums tiek tulkots 23 eh, oficiālajās Eiropas Savienības valodās un tāpat arī zīmju valodā. Mūsu dokumenti arī ir eh, sagatavoti tā, lai tos varētu izmantot uh, cilvēki ar īpašām vajadzībām. Eiropas parlamentam ir uh, jāpielāgojas šo cilvēku vajadzībām, nevis otrādi. Tas ir jautājums par brīvību Visiem ir jādod iespēja strādāt, paust savu viedokli visa labākajā iespējamajā veidā. Ir jānodrošina, lai visiem individiem tiktu nodrošinātas viņu tiesības. Mums ir jāsniedz īpaši atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm. Šīs tiesības, piemēram, ietver arī to, ka Eiropas parlamenta telpām ir jābūt pieejamām it visiem. Mums ir jāgarantē visu pilsoņu demokrātiskā līdzdalība, lai kur tie atrastos. Te nav runa par Briseli vai par galvaspilsētām, ir jādomā arī par visattālākajām pilsētām un ciematiem Eiropas Savienībā. Invaliditāte nedrīkst būt šķērslis cilvēkiem, kas vēlas piedalīties demokrātiskos procesos. diemžēl, vēl mēs neesam spējīgi visiem nodrošināt šīs tiesības. Mēs a, esam nosūtījuši vēstulī visu valstu a, un valdību vadītājiem, lai nākamajās Eiropas parlamenta vēlēšanās tiktu nodrošināta iespēja balsot pilnīgi visiem, pievēršot jo īpašu uzmanību cilvēkiem, kas a, dzīvo ar invaliditāti. No mūsu puses mēs um, organizēsim informācijas kampaņu, kas būs pieejama visiem. Sava mandāta sākumā es uh, parakstīju saprašanās memorandu, ko parakstīja arī Madrides parlaments un uh, Spānijas uh, neredzīgo un tuvredzīgo organizācija. Mēs uh, cerām, ka šis memorands uh, aptvers arī citas līdzīgas organizācijas Eiropas Savienībā. Es vēlētos eh, aicināt eh, visu organizāciju pārstāvis, kas atrodas šajā telpā, eh, garantēt, lai visi varētu piedalītos gan izglītībā, gan darbā, varētu nodrošināt piekļuvi turismam, kultūrai, dažādām precēm un pakāpojumiem. Pēdējo gadu laikā mēs esam spēruši soļus uz priekšu, bet ir pilnīgi skaidrs, ka varam sasniegt vēl daudz vairāk. Februārī tika publiskota Eiropas 2020. gada stratēģija par invaliditāti, un tas ir mūsu plāns tālākajam darbam. Ir jāatcerās, ka tehnoloģijas šeit var būt ļoti liels ieguldījums. Mēs varam izmantot eh, tīmekli, dažādas mobilās aplikācijas. Tās var izmantot gan slimnīcās, gan tiesās, gan dažādās administratīvās iestādēs. Mums ir jānodrošina, lai pilnībā tiktu izmantoti arī Galileo satelītu sistēmas signāli. Galileo ir Eiropas satelītu sistēma. Es Esmu strādājis arī kā komisārs eh, transporta un rūpniecības jomā, un mēs uzsākām programmu, kas eh, ļāva cilvēkiem ar eh, kustību traucējumiem saņemt pavadoņus, ja viņiem tādi bija vajadzīgi, un šeit tika izmantotas satelītu sistēmas. Šī bija ļoti laba pieredze. Tātad pastāv dažādas aplikācijas eh, cilvēkiem ar redzes traucējumiem, tāpat arī tiek nodrošinātas eh, brīles, kas ir eh, pievienotas austiņām, un šajās austiņās tiek sniegta informācija. Šī informācija savukārt nāk no satelītiem. Tas nozīmē, ka cilvēki ar redzes traucējumiem vai arī neredzīgi cilvēki var pārvietoties, un Viņiem līdz ar to nav vienmēr vajadzīgi uh, pavadoņi, personas vai suņi. Uzskatu, ka tas ir liels solis uz priekšu. Ir ļoti daudz eh, dažādu mm, mobīlo aplikāciju, kas tiek eh, radītas Eiropas Savienībā un kas var būt ļoti noderīgas. Tāpat arī ir pieņemta direktīva par autortiesībām, kura tiek runāts par to, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir jānodrošina dažādu veidu kultūras tiesības. Mēs vēlamies to visu padarīt daudz redzamāku. Vēlamies arī izveidot Eiropas invaliditātes karti, kas ļautu nodrošināt vienotu izpratni par to cilvēku vajadzībām, kas dzīvo ar invaliditāti dažādās dalību valstīs. Tad, kad es darbojos kā transporta komisārs, man bija iespēja um, virzīt uz priekšu regulu par pasažieru tiesībām. Un te ir runa par 130 miljoniem cilvēku, kas eh, dzīvo ar kustību traucējumiem, vai nu pastāvīgiem, vai pagaidu. Un eh, šī regula nodrošināja, ka šādi cilvēki var viegli pārvietoties lidostās. Šīs eh, tiesības ir paredzētas visiem, un līdz ar to tiek uh, uzlabota šādu cilvēku mobilitāte. Man tas nav tikai solidaritātes jautājums. Pirmām kārtām tas ir jautājums par brīvību. Brīvība ir pats svarīgākais vārds. Brīvība raksturo Eiropas Savienību, un tā ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Eiropā vēl ar vienu ir pārāk daudz barjeru, kas, uh, diemžēl, pastāv. Eiropas investīciju plāns eh, paredz eh, palīdzību attīstībai, taču arī dalībvalstīm šeit ir jādod savus ieguldījumus, ir jāizmanto eh, visi elastības pasākumi, ko budžets paredz. Mums ir jāinvestē vairāk, ir jāinvestē arī medicīnas pētniecībā, lai varētu tikt izmantotas visas apvāršņa 2020 programmas. Tāpat arī ir jādomā par uh, dažādām vajadzībām, kas ir cilvēkiem ar invaliditāti, ir jādomā par medicīnisko ierīču attīstību. Mums ir jābūt vadošajiem jom, šajā jomā. Tas, ko mēs darām pētniecībā un arī zinātnē, ļauj mums nodrošināt darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti. Ir jāatcerās, ka vēl ar vienu šo cilvēku vidū ir ļoti daudz bezdarbnieku. Es vēlētos jums arī atgādināt par direktīvu par kvalitatīvām darba vietām, un tā cenšas mm, cīnīties par vienlīdzību un vērsties pret jebkāda veida diskrimināciju darba tirgū. Neskatoties uz to visu, uh, nodarbinātība, mm, mm, cilvēkiem ar invaliditāti ir par 20% mazāka nekā pārējiem. Eiropas eh, parlaments pagājuši gadu uzsvēra, ka mēs eh, vēl ar vien varam novērot ļoti sadrumstalotu pieju dalībvalstīs attiecībā uz eh, piekļuvi darba tirgumu šādu cilvēku vidū. Mēs vēl ar vienu esam ļoti tālu no vajadzīgā harmonizācijas līmeņa. Tas nozīmē, ka mums ir jācīnās par augstāku harmonizācijas līmeni. Dalībvalstīm ir pienākums ievērot direktīvu par vienlīdzīgu attieksmi, kā arī visas ANO konvencijas šajā jomā. Darbs ļauj veidot ekonomiku un tās atbilstošu funkcionēšanu. Tieši tāpēc mūsu administratīvajām iestādēm vajadzētu strādāt pie tā, lai visiem būtu piekļuve darba tirgumu. Šeit ir jādomā arī par nodokļu sistēmu un par publisko iepirkumu. Mums ir jāturpina aizsargāt jūsu tiesības, un mēs to arī darīsim. Liels paldies jums! Paldies arī Eiropas invaliditātes fórumam, kas ir viena no senākajām grupām Eiropas parlamentā, un tieši ar šī fóruma palīdzību mēs esam strādājuši pie šiem jautājumiem gan Eiropas Savienības, gan arī starptautiskā līmenī. Jo īpaši vēlētos pateikties manam kolēģim Marikam Pluram. Viņš ir ļoti daudz darījis, lai integrētu cilvēkus ar invaliditāti. Tagad aplausi viņam, jo šodien visi esam šeit tieši pateicoties viņam. Nel 2015 abbiamo anche istituito una rete. 2015. gadā mēs izveidojām deputātu tīklu, kurā darbojās arī um, Adams Kosa. Viņš uh, strādā pie ANO konvenciju īstenošanas. Liels paldies uh, par jūsu darbu uh, Adamam un Marekam. Tīklā ir pārstāvētas 12 uh, parlamenta komitejas, un šī fóruma pienākums ir veicināt izpratni par ANO konvenciju īstenošanu. Es eh, vēlētos arī pateikties Eiropas eh, komisijai, kas eh, strādā pie tā, lai izveidotu āģentūru. Un tāpat arī te ir runa par dažādiem zinātniskiem projektiem. Ir arī akadēmiski tīkli, kas mm, gatavo rekomendācijas Eiropas Savienības dalībvalstīm. Lielas paldies arī mūsu kolēģei Helgai Stīvensai. Pagājušajā nedēļā Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par Eiropas invaliditātes stratēģiju. Liels paldies, Helga, par jūsu ieguldījumu! Parlamentā sakāmais ir skaidrs. Tagad ir pienācis laiks īstenot Eiropas invaliditātes stratēģiju, tai ir jātiek īstenotai horizontāli visos Eiropas Savienības tiesību aktos un arī Eiropas pusgada procesā. Mēs vēlamies iesaistīt visus, kas vēlas turpināt šo stratēģiju pēc 2020. gada um, attiecīgā dialogā. Mums ir jāsāk tieši ar jums, ar um, pilsoņiem tuvākajām organizācijām. Mēs noteikti neko nevarētu paveikt bez jūsu ieguldījuma un neviens eh, lēmums Eiropā arī nedrīkst tikt pieņemts bez jūsu uzklausīšanas. Tieši tāpēc Eiropas parlamenta durvis vienmēr ir atvērtas eh, jums. Mēs vienmēr esam gatavi jūs uzklausīt. Te nav runa tikai par šodienu. Protams, šis ir viens no svarīgākajiem pasākumiem, kāds jebkāda ir organizēts Eiropas parlamentā, bet uh, Mūsu durvis jums būs atvērtas eh, katru dienu. Mēs vēlamies uzklausīt jūsu idejas, jūsu priekšlikumus, un mēs vēlamies arī eh, kopā lemt par mūsu nākotni. Liels paldies, eh, ka esat ieradušies šodien pie mums Briselē. ora la parola Tagad došu vārdu Eiropas invaliditātes fóruma priekšādātājam Vardi Kastānis kungam. Ah. Godājamo Eiropas parlamentā priekšādātāji. Godājamie viesi, runātāji, dalībnieki, delegāti kolēģi no visas Eiropas Savienības. Priekšsēdētāja kungs, esam šeit ieradušies no dienvidiem un ziemeļiem, no rietumiem un austrumiem. Eiropas daudzveidība šeit ir labi pārstāvēta. Like behalf... Es vēlētos Eiropas invaliditātes fóruma vārdā pateikties Eiropas parlamenta priekšsādātājiem, viņu kolēģiem, Eiropas parlamenta dienestiem par izcilo sadarbību, gatavojot šo ļoti nozīmīgo pasākumu. Kā jūs pareiz norādījāt, priekšsēdētā kungs, Eiropas parlaments no saviem pirmsākumiem ir uh, iestājies par uh, cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Un patiešām invaliditātes uh, intergrupa parlamentā ir senākā un arī aktīvākā intergrupa. Es vēlētos pateikties visiem šīs grupas dalībniekiem par viņu apņēmību un atbalstu. Vēlētos pateikties arī visiem Eiropas parlamenta deputātiem, kas ir snieguši atbalstu mūsu delegācijām, ļaujot tām ierasties Briselē no dalībvalstīm. Šis ir ceturtais eh, Eiropas parlamenta fórums eh, cilvēkiem ar invaliditāti. Pirmais notika 1993. gadā. Tāda tika svinēta pirmā starptautiskā invaliditātes diena 3. decembrī. Otrais fórums notika 2003. gada beigās. Tas eh, bija pirmais un vienīgais gads, kas bija veltīts eh, cilvēkiem ar invaliditāti Eiropas Savienībā. Tāpēc, priekšādātā kungs, mēs vēršamies pie Eiropas komisijas, lūdzot Eiropas parlamenta atbalstu, uzsākt jauno desmitgadi ar to, ka mēs atkal sākam mobilizēt sabiedrību, visus iesaistītos, visus, kas ir atbildīgi par lēmumiem, organizējot otro Eiropas invaliditātes gadu. 2021. gadā. Tāpat ir eh, svarīgi piebilst, ka šie abi pasākumi notika laikā, kad Eiropas Savienība paplašinājās. Trešais eh, pasākums notika 2012. gadā, kas bija ļoti trauksmains periods. Tad eh, Eh, dažās valstīs valdīja sociālā krīze, un mēs visi cietām no ekonomiskās un finanšu krīzes. Protams, ka visvairāk no šīs krīzes cieta tieši cilvēki ar invaliditāti, jo mūsu tiesības tika ievērojami ierobežotas. Šis ceturtais pasākums notiek laikā, kas, mm, balstoties uz daudz teikto, ir atveseļošanās periods. Tagad mums ir vajadzīgs jauns stimuls Mums ir jāatgriežas pie Eiropas Savienības eh, pamatvērtībām. Tagad mums ir Eiropas eh, sociālo tiesību pīlārs, eh, mums ir konvencija, mums ir instrumenti. Mums ir vajadzīga ļoti spēcīga kolektīvā griba no visu institūciju puses. Tāda pati grība, kādu ir parādījis Eiropas parlaments, priekšādātā kungs. Es eh, ceru, ka jūs eh, varēsiet eh, visus pārliecināt šeit, šajā parlamentā, tad, kad otrais tiksies visi trīs priekšādātāji - Junkers, Tusks un jūs. Pirmā šāda tikšanās notika 2011. gadā. Es ceru, ka jūs varēsiet apspriest visas starpiestāžu saistības, kas ir vajadzīgas, lai mēs nākamajā desmitgadē varētu turpināt iesākto. Šajā mums tik svarīgajā pasākumā šodien mēs pieņemsim divus svarīgus dokumentus. Pirmais ir par Eiropas vēlēšanu pieejamību 2019. gadā. Tas ir Eiropas vēlēšanu manifests. Un te ir runa par tiesībām balsot, par tiesībām piedalīties sabiedrības un politiskajā dzīvē, par tiesībām mm, tikt ievēlētām, par tiesībām kandidēt. Mēs zinām, ka simtiem cilvēku ar invaliditāti nav šādu tiesību balsot. Mēs ar ļoti lielu prieku klausījāmies jūsu teiktajā par to, ko jūs um, parlamentā esat uh, darījuši attiecībā uz vēlēšanu pieejamību. Signāliem no jūsu puses ir jābūt uh, spēcīgiem un pastāvīgiem, ir jāiesaist arī dalībvalstis un komisija. Ir jānodrošina, lai tiktu likvidēti šķēršļi, kas uh, cilvēkiem ar invaliditāti neļauj būt par pilntiesīgiem pilsoņiem. Jautājums ir pavisam vienkārši, vai patiešām mēs esam pilsoņi, mēs nevaram vēlēt. Ja mēs nevaram vēlēt, mēs neesam Eiropas Savienības pilsoņi, un tā ir prasība. Tā ir vispārēja mūsu visu prasība. Lūdzu, pieņemiet lēmumus. Otrais dokuments, kuru mēs šodien pieņemsim, ir ļoti svarīga rezolūcija. Tā runā par Eiropas invaliditātes stratēģiju nākamajai desmitgadē. Mums ir vajadzīga ļoti spēcīga, novatoriska Eiropas invaliditātes stratēģija, kas ļaus mums eh, pilnībā īstenot eh, konvenciju. Konvencijas eh, ratifikācija notika krīzes vidū. Un izvērtējot to, ko mēs līdz šim esam izdarījuši, tad līdz šim uh, viss ir bijis kārtībā ar vienu izņēmumu priekšādātāja kungs. Eiropas institūcijas neprasīja šīm valstīm, kas a, uh, atradās a, uh, sarešķītā situācijā, vairāk aizsargāt cilvēkus ar invaliditāti. Tad tas netika prasīts, bet Eiropas iestāžu pienākums ir to darīt. Ja šo valstu valdības apgalvo, ka Eiropas uh, iestādes ir uh, tām lūgušas ieviest pasākumus, uh, apgriežot invaliditātes pabalstus, tad iestādēm ir jāsāk rīkoties. Šai jaunajai desmitgadē ir jāsākas ar daudz uh, spēcīgākām cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Šajā stratēģijā ir jāparedz uh, visaptveroša pieeja šo cilvēku tiesībām. Mums ir jāatgriežas pie Eiropas uh, vērtību saknēm. Protams, ka šai invaliditātes stratēģijai ir jābūt iekļaujošai un integrētai, un te ir jāņem vērā arī uh, nākamais daudzgadu finanšu plāns, ko gatavos Eiropas Savienība. Ir uh, pagājuši 20 gadi, kopš tika izveidots Eiropas invaliditātes fórums. Tas nozīmē, ka šodien mēs arī svinām 20 darbības gadus, 20 klātesamības gadus un 20 gadus, kad mēs esam uh, Eh, pauduši par cilvēku un invaliditāti vajadzībām um, tiem, kas pieņem lēmumus. Priekšādātā mēs eh, priecājamies par jūsu šodien teikto, ka lēmumi netiks pieņemti uh, bez mūsu ziņas. Ārpus šīs zāles jūs varat iepazīties arī ar izstādi, kur ir atainoti šie 20 Eiropas invaliditātes formu gadi. Noslēgumā es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas ir ieradušies. Mums ir eh, strukturēts dialogs ar Eiropas parlamentu. Mēs a, eh, esam dialogā arī ar citām Eiropas iestādēm un kopumā ar pilsonisko sabiedrību. Mēs vēlamies arī nodot eh, ziņu par emancipāciju, par nediskrimināciju, par brīvību, kā norādīja Eiropas parlamenta priekšsēdētājs mēs eh, pieprasām savas tiesības. Šīm tiesībām ir jābūt beznosacījuma tiesībām. Tās ir tiesības būt pilto, pilntiesīgiem pilsoņiem eh, mūsu dalībvalstīs. Šai ziņai ir jānokļūst pie visiem tiem, kas pieņem lēmumus ciematos, eh, pilsētās, galvaspilsētās, visās dalībvalstīs un, protams, arī šeit, Eiropas Savienībā. Es eh, vēlu mums visiem rezultatīvu dienu. Nekas par mums netiks pieņemts bez mūsu ziņas. change the panel. Um, I think I should give the floor. Köszönöm szépen. Paldies. Paldies, priekšstādātāja kungs. Pateicos par ievadu runu, ko teica Eiropas invaliditātes fóruma prezidents. Stādījušos priekšā esmu Adams Kosa, es esmu Eiropas parlamenta deputāts un viens no Eiropas parlamenta invaliditātes intergrupas līdz priekšsēdētājiem. 2019. gadā notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tādēļ ir pamats runāt par uh, vēlēšanu tiesību nodrošināšanu visiem pilsoņiem Eiropas Savienībā un dalību valstīs. Mēs diskutēsim šorīt par šo jautājumu un uh, risināsim jautājumus par to, vai ir pieejami vēlēšanu materiāli, kas ir uh, pārtulkoti visiem pieejamos formātos. Uh, tālāk par balsošanas procedūrām kā mēs varam likvidēt šķēršļus uh, to cilvēku ceļā, cilvēku ar invaliditāti ceļā, kuri vēlas kandidēt vēlēšanās. Vai tāpat jautājums, vai jāpārskat noteikumi par rīcības spēju. Vispirms mūsu ekspertiem būs iespēja uzstāties, katram būs uh, piecas minūtes, ne vairāk, uzstāšanās laiks un es tiešām aicinu visus ievērot uzstāšanās laiku, jo mūsu ekspertu rīcībā ir viena stunda, un es gribētu vēl atlicināt desmit minūtes uh, arī uh, runātājiem no zāles, kuriem katram būs divas minūtes uzstāšanās laika. Mums ir sastādīts runātāju sāraksts, un mēs ar diviem līdzpriekšsēdētājiem vadīsim šo sēdes daļu. Es vēlreiz aicinu visus uh, ievērot uzstāšanās laiku. Es arī brīdināšu, kad tas būs beidzies. Gribu stādīt priekšā kolēģi Mareku Plūra un uh, Morīnu Pigotu Viņi pārstāv Eiropas invaliditātes fórumu, viņi arī vēlas uzstāties, bet pirms dodu viņiem vārdu, gribēju izņēmumu kārtā ātri dot vārdu mūsu pirmajam ekspertam Georgios Dasis. Viņš ir Eiropas eh, ekonomiskās un sociālās komitejas priekšsēdētājs. Viņam jāsteidzas, jādodas uz uh, kāda kolēģa bērēm. Uh, un tādēļ dodu viņam vārdu tagad. Es gan nezinu, kur eh, zālē viņš sēž, bet eh, man nu pat informēja, ka viņam jau bija jādodās prom, viņš nevarēja palikt, jo mūsu darbs jau ir nedaudz aizkavējies salīdzinot ar grafiku. Bet eh, vispirms, pirms mēs dodam vārdu ekspertam, es došu iespēju. Ja uzte, izteikties kolēģiem. Vispirms runās Māreks Plūrā, kurš dažos vārdos sveiks uh, sanāksmes dalībniekus, un pēc tam runās Pigo kundze. Un pēc tam mēs uzklausīsim ekspertus. Vārds uh, Plūras kungam. Paldies, Adam. Drodzy Państwo dāmas un kungi. Vispirms gribu jūs sirsnīgi sveikt, pateicos par to, ka jūs esat atbraukuši uz Eiropas parlamentu, lai pastāstītu mums par savu pieredzi un savu viedokli. Es pateicos Eiropas invaliditātes fórumam par šā pasākuma organizēšanu. Man ir liels prieks un gods ar jums šodien tikties, un esmu priecīgs par to, ka varu kopā ar kolēģiem vadīt šo sanāksmes daļu, kura, manuprāt, ir ļoti nozīmīga. Es, man pašam ir invaliditāte, un es esmu tāpat kā visi jūs arī vēlētājs. Uh, Pirms mani ievēlēja Eiropas parlamentā, es biju Polijas parlamenta deputāts. Daudzus gadus esmu strādājis pie tā, lai Polijā uh, tiktu nodrošināta iespēja visiem cilvēkiem ar invaliditāti piedalīties vēlēšanās, lai tiktu uzstādīts atbilstošs aprīkojums. Un tiešām mums ir uh, Uh, daudz darīts Polijā, lai uh, šie cilvēki varētu aktīvi uh, darboties demokrātijas jomā, un Polijas delegācija pastāstīs par to, kas Polijā ir sasniegts. Bet ir centieni at, atteikties no tāda tādiem, tādām iespējām kā balsošana par pastu, balsošana ar asistentu vai braila raksta izmantošana vēlēšanās. Un šādi centieni ir absolūti nepieļaujami jo tas kavētu daudziem cilvēkiem ar invaliditāti īstenot savas pilsoņa tiesības. Esmu pārliecināts, protams, ka daudz kas vēl ir darāms Eiropā, Eiropā ir jādzird mūsu balss, mums aktīvi jāpiedalās uh, debatēs un uh, jāpiedalās arī lēmumu pieņemšanas procesā. Šīs dienas uh, sanāksmes mērķis ir uh, noskaidrot, kādi šķēršļi vēl pastāv, kā tos var pārvarēt un lai nodrošinātu visiem Eiropas Savienības pilsoņiem iespējas īstenot savas pilsoņu tiesības. Tagad dodu vārdu Marinai, eh, Maurīnai Pigo no izpildu komitejas. Thank you, Mr. Plura. Paldies, Plūras kungs. Man ir eh, liels gods piedalīties šīs dienas sanāksmē. Mani nesen ievēlēja EDF izpildu komitejā. Esmu a, daudzus gadus strādājusi a, Inclusion Europe Tā ir uh, nevalstiska organizācija, kura pārstāv cilvēkus ar uh, intelektuālām, intelektuālu invaliditāti, psihosociālu invaliditāti, atvainojos. Uh, ir pagājuši 20 gadi kopš tika izveidots Eiropas invaliditātes fórums. Tā ir iespēja mums sadarboties un visiem cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā runāt vienā valstī Tā ir vēsturiska diena arī tādēļ, ka mums ir iespēja eh, ļoti eh, ietekmēt nākamo desmit gadi. Un ļoti zīmīgi, ka ir tik daudz dalībnieku. Gandrīz 800 cilvēki no visas Eiropas ir atbraukuši uz šo sanāksmi un mani tiešām ļoti iepriecē tas, ka gandrīz 200 cilvēki no 800 dalībniekiem ir cilvēki ar psihosociālu invaliditāti. Un tā ir pirmā reize, kad kaut kas tāds notiek. So Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir arvien lielāka apņēmība uh, cilvēkiem ar invaliditāti īstenot savas tiesības. Viņi arvien vairāk apzinās savas tiesības. Arī tie cilvēki, kuri ir bijuši arvien vairāk izstumti, arī sāk arvien apzināties vairāk savas tiesības. Un viņi izmanto uh, iespējas un strādā uh, pie tiesību aizstāvības Eh, ir nacionālās delegācijas deputāti atbalsta eh, šādus pasākumus un centienus. Mēs sadarbojamies, veidojam partnerības un alianses. Un tā ir eh, politika, kas darbojas, tā ir aktīva iesaistīšanās Eiropas politikā, bet vēl ir jānoiet tāls ceļš, vēl ir cilvēki, kam ir atņemtas tiesības, kam uh, nav juridiskās esamības kā cilvēkiem. Viņiem ir liekta rīcība spēja. Ir eh, nozīmēti aizbildņi un cilvēki eh, ir tādi cilvēki, kas nevar paši rīkoties kā cilvēki, viņus neuztver nopietni uh, institūcijas. Uh, un sabiedrība. Un ir tiešām kauns, ka Eiropā 2017. gadā mēs kaut ko tādu vēl piedzīvojam. Un pirms tiek grozīti šādi likumi un uh, pirms tiek ieviestas tiesības uz atbalstītu lēmumu pieņemšanas procesu, un kamēr šie cilvēki nav brīvi, tik ilgi neviens no mums nav brīvs, un mūsu kustības priekšā ir šādi izaicinājumi. Mēs esam dzirdējuši arī par citiem šķēršļiem, kas ir jālikvidē. Ja mēs veiksmīgi strādāsim šodien, tad tiešām spēsim mainīt situāciju un mums ir arī jāpaskatās uh, pagātnē par to, kāds ir bijis gadu desmites sākums. Un ja mums būs nākamā sanāksme, tad mums ir uh, jābū, jānodrošina tas, ka 2019. gada vēlēšanas ir pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti, ka viņi tiek ievēlēti parlamentā šeit strādā šai plenārsēžu zālē. Tāpat mums ir jāredz tas, ka tiek īstenots uh, sapnis par Eiropas uh, gadu, kas veltīts cilvēkiem invaliditāti, ka tiek īstenotas daudzas programmas, kas palīdz uh, integrēt šos cilvēkus sabiedrībā visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un, teiksim, pētījumā par pilsonību 2022. gadā uh, mēs vēlētos, lai uh, būtu atzīts, ka vairs nav nevienas valsts Eiropā, kurā pil, uh, cilvēkiem būtu liektas balstiesības. Un uh, Mēs e, pateicamies visiem, kas mūs atbalstīja šai pasākumā. E, mēs vēlamies sadarboties ar komisāriem un kopīgiem e, spēkiem, ar Eiropas Savienības institūcijām, risināt šos jautājumus un pēc tam atgriezties mūsu valstīs, pilsētās, pašvaldībās un prasīt, lai mēs tiktu labāk integrēti sabiedrībā, mums jāizglīto uh, Eh, cilvēki par to, kā labāk nodrošināt Eiropas Savienības eh, pilsoņu tiesību īstenošanu. Es vakar tikos ar asociāciju pārstāvjiem, un viņi teica, mēs gribam runāt skaidri un saprotam, lai visi mūs sadzird. This movement united. Šī kopīgā kustība uh, kas runā skaidri, saprotami un iestājas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Paldies visiem! Köszönöm Pigot asszonynak a megnyitó köszöntőjét. Ja, paldies Pigo kundzei par šo ievadrunu. Un tagad es došu vārdu mūsu pirmajam ekspertam, Harijam Rošam. Aicināšu jūs iekļauties atvēlētajās piecās minūtēs. Good morning! Labrīt! Eiropas parlamenta deputāti, Eiropas komisāri, Let me start again. Good morning. Sākšu vēlreiz. Labrīt, Eiropas parlamenta deputāti, Eiropas komisāri, amatpersonas, kolēģi, kas pārstāv organizācijas cilvēkiem ar invaliditāti. Tas ir liels gods šodien man uzrunāt jūs šeit, Eiropas parlamentā. Mani sauc Harijs Rošs. Esmu valdes loceklis organizācijā Inclusion Europe Tā ir cilvēku ar invaliditāti organizācija. Pašiem cilvēkiem, viņu tuviniekiem. Pamatdarbs man ir organizācijā Menkep, apvienotajā karalistē, un vēlos runāt par četrām lietām šodien. Pirmkārt, kas liedz cilvēkiem ar garīgas attīstības traucējumiem balsot un iesaistīties politikā? Otrakārt, ko ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām saka par to, kas būtu jādara Eiropas Savienības dalību valstīm. Treškārt, mana pieredze parāda, kā ir iespējams savā valstī iesaistīties politikā un arī Eiropā. Un ceturtkārt, kā mēs visi šodien šeit varam panākt izmaiņas Neatkarīgi no tā, vai jūs pārstāvat Eiropas komisiju, Eiropas parlamentu vai organizāciju cilvēkiem ar invaliditāti. Kas attur cilvēks no balsošanas? Desmit dalību valstīs Eiropas Savienībā likumi par juridisko rīcības spēju neļauj cilvēkiem balsot, piedalīties vēlēšanās. Uh, Citās valstīs cil cilvēkiem, kas dzīvo institūcijās, nav iespējams balsot. Citur ir liektas tiesības pievienoties organizācijām vai ieņemt amatus. Piemēram, kāda sieviete Spānijā, viņai tika likts iziet testu, lai pārliecinātos, ka viņa ir spējīga balsot kā būtu, ja visiem liktu šādus testus iziet, cik daudzi viņus tiešām spētu iziet. Ar prieku varu teikt, ka Spānijas politiskās partijas parlamentā ir apsolījušas mainīt pašreizējo kārtību. Pat tur, kur likums neliedz tiesības balsot, ir jārunā par pieejamību, kas daudz kur ir liela problēma. Balsošanas iecirknī dažkārt ir grūti iekļūt, grūti saprast, kā balsot. Informācija par to, kā reģistrēties, kā balsot, par ko balsot, bieži vien ir grūti uztverama. Un šāda informācija netiek sniegta viegli izlasāmā un viegli saprotamā formātā. Vēlēšana iecirkņos amatpersonas bieži vien nesniedz palīdzību cilvēkiem ar invaliditāti. It īpaši bieži uz politiskām sanāksmēm netiek aicināti cilvēki ar garīgas attīstības invaliditāti. Un līdz ar to viņi nevar aktīvi darboties savās kopienās, jo valda daudz aizspriedumu uh, par viņiem. Līdz ar to cilvēkiem ir grūti piedalīties, dalīties ar pieredzi, parādīt savas spējas. Tas pats ir attiecināms arī uz viņu tuviniekiem, ģimenes locekļiem. Cilvēki institūcijās tiek aprūpēti, bet nevar reģistrēties un balsot. Pat nokļūt balsošanas iecirknī viņiem vai vēlēšana iecirknī viņiem var būt liels grūtības. Ko tad ANO konvencija saka? Konvencijas komiteja seko tam, kā Eiropas Savienībā tiek īstenota šī konvencija, un ir pauduši bažas, ka Eiropas Savienībā cilvēki ar invaliditāti It īpaši tiem, kuriem ir atņemta juridiskā rīcības spēja vai kuri dzīvo institūcijās, nevar īstenot savas vēlēšanu tiesības, un vēlēšanas nav tādas, kurām viņi varētu piekļūt. Līdz ar to Eiropas Savienība tiek aicināta īstenot pasākumus, lai ļautu visām personām ar invaliditāti, tā skaitā tos, kuriem ir aizbildņi, ļaut izmantot savas tiesības, piedalīties vēlēšanās, nodrošinot saprotamas un pieejamas iespējas to darīt, tā skaitā informācija. Ko var darīt, lai uzlabotu situāciju? Harī, mēs, es atvainojos, bet lūdzu, vai varētu lūgt saīsināt prezentāciju, mēs jau kavējam. Tad šim iespēja cilvēkiem ar invaliditāti pastāstīt un padalīties ar izaicinājumiem, ar kuriem viņi saskaras ikdienā. Mēs bieži vien to neapzināmies. Tāpat es vēlējos minēt piemērus. Ehm, Sala Pikārda ir ievēlēta jau sešus gadus savā pašvaldībā kā deputāte un ir ļoti priecīga par to, ka var aizstāvēt eh, cilvēku ar invaliditāti tiesības viņu pašvaldībā. 2013. gadā Angela Bačela kļuva par pirmo Spānijas deputāti ar Dauna sindromu. Viņas darbība politikā aizsākās ar 2011. gada priekšvēlēšanu kampaņu Gevins Hārdens 2015. gadā kļuva par Selbijas pilsētas mēru Jorkšīrā, un viņam tika piešķirts eh, MBA eh, zinātņu grāts. Šie cilvēki, kas parāda, ka psihosociālai traucējumi nav šķērslis dalībai politikā un, eh, un amatu ieņemšanā. Paldies, Harī! Thank you, Harry. I'm sorry. Paldies, Harry. Es tik tiešām ir ļoti sarežģīti saīsināt prezentāciju, ja tā ir sagatavota garākam laikam. Jā, paldies. Tagad dosim vārdu eh, Dimitrijos Papadimulis kungam. Eiropas parlamenta vicepriekšsēdētājiem. Viņš ir augsta līmeņa darba grupas par dzimumu līdztiesību un daudzveidību vicepriekšsēdētājs. Lūdzu, vārds jums. I'm terribly sorry to interrupt you. Man ļoti jāatvainojas, bet es vēlējos atvainoties visiem par to, ka uh, E, subtitru sistēma īsti nedarbojas pareizi. Mēs cenšamies to uzlabot šobrīd. Thank you, Chair. Paldies. Godātais priekšsēdētāji Varda Kastānis kungs, Eiropas parlamenta intergrupas dalībnieki, dāmas un kungi no Eiropas parlamenta administrācijas, godātie viesi. Man tas ir liels gods būt kopā ar jums šodien šeit un piedalīties uh, 4. Eiropas parlamenta sanāksmē personām ar invaliditāti. Viens no sešiem cilvēkiem, tātad katrs sestais cilvēks Eiropā ir ar invaliditāti. Tā kopā gandrīz 80 miljoni iedzīvotāji. 3. decembrī bija starptautiskā personu ar invaliditāti diena, kuras mērķis bija veicināt izpratni par šos, šo cilvēku vajadzībām un mobilizēt atbalstu viņu tiesībām un labklājībai. Mēs Eiropas parlamentā šo dienu šogad atzīmējām, organizējot informatīvu pasākumu administrācijas darbiniekiem, kuri, kuru aprūpē atrodas tuvinieks ar invaliditāti vai ilg, ilgtermiņa slimību. Mūsu intergrupa kur man ir tas gods vadīt, ir apņēmusies veicināt personu ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā, nodrošinot, ka e, šī vieta ir pilnīgi pieejama visiem. Eiropas parlaments jau ir pieņēmis pamatprincipus, kā veicināt vienlīdzību sekretariātā, nosakot kā vienu no prioritārajiem pasākumiem cilvēku ar invaliditāti integrēšanu. Prezidijs ir pieņēmis arī otro daudzgadu rīcības plānu par dzimumu vienlīdzību un daudzveidību attiecībā uz laika periodu no 2014 līdz 2018 gadam. Šis rīcības plāns ir galvenais instruments, kā panākt taustāmu progresu vienlīdzības un dažādības jomā ir noteikti četri galvenie mērķi šajā dokumentā. Veicināt eh, kultūru iestādēs saistībā ar invaliditāti, veicināt pozitīvu pasākumu īstenošanu šai jomā, atvieglot eh, stāšanos darbā un virzīšanos karjerā cilvēkiem ar invaliditāti, pielāgot darba vietas viņu vajadzībām Vēlos īpaši uzsvērt, ka Eiropas parlaments līdz šim ir vienīgā Eiropas Savienības iestāde, kas piedāvā pozitīvu rīcības schēmu līguma aģentiem ar invaliditāti. Pēdējos trīs gados 11 šādi darbinieki tika rekrutēti darbā, parādot, ka mūsu apņemšanās tiek īstenota. Prioritāte ir piešķirta arī uh, profesionālās un ģimenes dzīves līdzsvaram, un to atspoguļo arī mūsu darba politika ar eh, neiecietību pret eh, pret uzmākšanos darbā. Katrā ziņā mēs cenšamies veicināt pas, pasākumus, kas ļautu cilvēkiem ar invaliditāti pilnvērtīgi iesaistīties darbā. Paldies! Jā, paldies! Kā jūs noteikti pamanījāt, daudz kas jau ir izdarīts, un esmu pārliecināts, ka Eiropas parlaments ir bijis un arī turpinās būt par labu piemēru. Tālāk došu vārdu Kšištofam Pateram, kurš ir Eiropas ekonomikas un sociāla lietu komitejas del, uh, dalībnieks, kurš pastāstīs par to, kā realitātē tiek ievērotas tiesības cilvēkiem ar invaliditāti vēlēšanu laikā. Lūdzu, Kšištof, vārds tev. Uh, ladies and gentlemen, it was of course not easy task. Dāmas un kungi, Protams, bij, nebija viegli uz pusi samazināt manu runu, nu cerams, ka man izdosies. Es domāju, ka visiem ir skaidrs šeit klātesošajiem, ka tiesības uz vēlēšanām ir, diemžēl, tikai teorētiskas daudziem. Es strādāju pie ziņojuma Eiropas ekonomikas un sociālajā lietu komitejā par tiesībām cilvēkiem ar invaliditāti vēlēt eh, Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un mēs veiksim visaptvarošu analīzi par to, kāda izskatās realitāte šajā jautājumā. Ja kāds no jums vēlas palīdzēt mums, apkopojot datus no organizācijām savā valstī, lūdzu aizpildiet dzelteno vai zaļo veidlapu, kuru atradīsiet ārpus šīs telpas, un iemetiet attiecīgajā kastītē. Mēs koncentrējamies šai ziņojumā uz Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet noteikumu uzlabošana Eiropas Savienības līmenī palīdzēs uzlabot situāciju arī attiecībā uz valstu parlamentu un pašvaldību vēlēšanām. Pēc ziņojuma pieņemšana de, politiķi saņems nepieciešamo informāciju, lai uzlabotu situāciju. Nebūs vairāk iespēju atrunāties. Tik tiešām tā ir, ka jebkuras izmaiņas prasa vienprātību no visām dalībvalstīm, bet taisnība ir arī tam, ka nekas nenotiks, kamēr parlaments neiesniegs oficiālu priekšlikumu. Tāpēc, godātie Eiropas parlamenta deputāti, jums ir jāspēr pirmais solis. Negaidot gala ziņojumu, vēlos uzsvērt, ka nevienā no dalību valstīm cilvēkiem ar invaliditāti nav pilnībā neierobežotas vēlēšana tiesības. Līdz ar to katrā dalību valstī ir vajadzīgi uzlabojumi. Daudzās eh, dalību valstīs veselas iedzīvotāju grupas tiek automātiski izslēgtas no tiesībām vēlēt. It īpaši attiecībā uz cilvēkiem, kuriem ir īpaši pasākumi īstenoti. Tādas ir 11 dalību valstis. Daudziem tiesa ir atņēmusi tiesības e, balsot un vēlēt. Un tikai desmit dalību valstīs nekādās, e, e, nekādas iespējas nav atņemt cilvēkiem tiesības vēlēt. Bet bez tā visa ir vēl simtiem dažādu citu šķēršļu, kas miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāji neļauj vēlēt. Šobrīd nosaukšu tikai dažus no šiem šķēršļiem. Daudzās dalību valstīs neviens nerūpēs par to, kādā formātā e, šī informācija par vēlēšanām nonāk līdz cilvēkiem ar invaliditāti. Miljoniem cilvēku nav iespēju pat nokļūt līdz vēlēšanu iecirknim vai iekļūt tajā. Daudzi cilvēki ar kustību traucējumiem nespēja iekļūt vēlēšanu iecirknī. Tālāk problēmas jau ir iekšā vēlēšanu iecirknī. Daudzos likumos dalību valstīs ir ļoti ierobežots iespējas nodrošināt eh, palīga klātbūtni vēlēšanu procesā jo tiekot aizskarta eh, vēlēšanu konfidencialitātes eh, norma. Un eh, ko, ko tad darīt tiem, kas nevar atstāt savu dzīves vietu? Tas viņiem atņem vē, spēju vēlēt. Tāpat ir daudz problēmas arī ar vēlēšanu biļetenēm. Es saprotu, ka, lai panāktu pilnvērtīgas vēlēšana tiesības visiem būs vajadzīgs ilgāks laiks, bet ir nepieciešams jau šobrīd pateikt, ka tās normas, kas atņem cilvēkiem tiesības vēlēt viņu invaliditātes dēļ, ir jāceļ. Visi iedzīvotāji, tā skaitā tie, kas nevar ierasties vēlēšana ieciknē, viņiem ir jānodrošina tiesības vēlēt. Ar tehniskiem uzlabojumiem tas ir jānodrošina, ka visi var balsot pilnīgi Eh, bez izņēmēm. Mēs nevaram pieņemt pašreizējās normas, kas negarantē šīs tiesības miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju. Pienācis laiks to mainīt, un mēs to vēl varam paspēt līdz 2019. gada Eiropas parlamentu vēlēšanām. Paldies! Dziękuję bardzo Krzysztofie, to bardzo... Jā, paldies, Kšištof. Tevis gatavotais ziņojums ir ļoti svarīgs. Tur būs daudz svarīgas informācijas par konkrēti veicamiem pasākumiem. Un uh, tagad aicināšu man kolēģi pārņemt vadību. Paldies! Es ar lielu prieku došu vārdu nākamajam runātājam, Petam Klārkam, kurš ir EDF vicepriekšsēdētājs. Lūdzu, vārds jums! Yes, good morning. Labrīt visiem. Paldies par uzaicinājumu ierasties. Šis ir ļoti svarīgs jautājums un cerams, ka varēšu iekļauties atvēlētajā jautājumā. Vēlos iepazīstināt jūs ar EDF manifestu Eiropas vēlēšanām 2019. gadā. Un vēlos atgādināt, ka mēs EDF svinām savu 20. jubileju Un mēs piedalāmies 4. Eiropas eh, parlamenta pasākumā cilvēkiem ar invaliditāti. Aicinot pieņemt šo manifestu, gatavojoties Eiropas vēlēšanām 2019. gadam, uh, Mēs šajā manifestā prasām nodrošināt pilnībā iekļaujošas un pieejamas Eiropas vēlēšanas, aicinot Eiropas līderus nodrošināt, ka cilvēki ar invaliditāti var gan vēlēt vēlēšanās, gan arī paši tikt ievēlēti. Ir jānodrošina, ka tiesības vēlēt ir arī cilvēkiem ar invaliditāti, kā to eh, garantē 29. pants ANO konvencijā cilvēkiem, eh, par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Tāpat ir jānodrošina atbilstība arī konvencijas 12. pāntam. Vēlēšana iecirkņiem ir jābūt pieejamiem cilvēkiem ar invaliditāti, un arī vēlēšana procedūrām ir jābūt viegli saprotamām un izpildāmām. Nu, ir jānodrošina, ka priekšvēlēšana kampaņas, debates, politisko partiju materiāli ir pieejami ir arī jāapkopo dati par politisko līdzdalību personām ar invaliditāti, un šāda data apkopošana ir jāizteno arī turpmāk. Tālāk mēs prasām arī visaptvarošo Eiropas e, invaliditātes stratēģiju. Mums bija prieks dzirdēt e, šo apņemšanos, ko pauda parlamenta priekšsarētājs te Jānīkungs. Mēs ceram, ka šāda apņemšanās arī uh, tiks pieņemta stratēģijā tālāk no 2020. līdz 30. gadam. Un ka tas tiks integrēts sekojot eh, Eiropas 2020 stratēģijas noslēgumā un tālākā darbībā. Un uh, ANO komiteja, kas seko konvencijas īstenošanai, uh, vēlas, lai šis normas tiktu uh, Eh, attiecinātas uz visām Eiropas Savienības iestādēm visos līmeņos. Un eh, arī periodā līdz, no 2020 līdz 30 gadam. Tad jāsākās 2021. gadā, kas būs nākamais Eiropas eh, personu ar invaliditāti gads. Mēs arī prasam, lai Eiropas Savienības finansējums tiktu izmantots vienādu uh, iespēju garantēšana. Tas, tas ir jāiekļauj nākamajā daudzgadu finanšu schēmā kā prasība. Arī eh, jānodrošina struktūra fondu līdzekļu izmantošanu šo mērķu sasniegšanā. Skaidrs, ka ir nepieciešams arī um, Eiropas Savienības budžeta nākotnes um, sekmīgā īstenošanā ja jāiekļauj persona ar invaliditāti, eh, spēja piedalīties lēmumu pieņemšanā par šo līdzekļu tērēšanu. Un ir nepieciešams nodrošināt arī Eiropas sociālo pīlāra īstenošanu. Mēs vēlamies nodrošināt sociālo aizsardzību visiem uh, Eh, cilvēkiem ar invaliditāti un viņu tuviniekiem, lai viņu dzīves apstākļi būtu atbilstoši cilvēku cieņai. Ir nepieciešams eh, arī nodar palielināt nodarbinātību par cilvēkiem ar invaliditāti. Viņiem ir jābūt arī tiesībām uz iekļaujošu izglītību un nepieciešamo atbalstu. Mēs iebilstam pret eh, personu segregāciju un nodalīšanu E, institūcijās. Un vēlamies, lai tiktu pilnībā īstenots Eiropas pieejamības akts un Marakešas līgums būtu pilnvērtīgi īstenot sadarbojoties ar partnervalstīm. Mēs vēlamies atturēties, um, respektīvi mēs vēlamies, lai būtu arī grāmatas un citi izdevumi pieejami formātos, kas ir nepieciešami cilvēkiem ar uh, invaliditāti, lai eh, šie cilvēki varētu arī pilnvērtīgi izmantot eh, šos līdzekļus, nu, varētu dzīvot neatkarīgi un pilnvērtīgi piedalīties visos dzīves aspektos. Mēs vēlamies stiprināt Eiropas Savienības pasažieru tiesības, lai nodrošinātu, ka pasažieri ar invaliditāti varētu pārvietoties tikpat brīvi kā visi citi. Mēs aicinām Eiropas politiskos līderus pieņemt horizontālu vienlīdzīgas attieksmes likumdošanu, nodrošinot, ka sieviešu un bērnu ar invaliditāti tiesības tiktu ņemtas vērā visos tiesību aktos. Un iekļauts arī Stambulas konvencijas īstenošanā pret vardarbību un nododu šo manifestu šai iestādē. Paldies! Thank you, Pat. And we will... Lielas paldies! Mums visiem būs iespēja pieņemt manifestu pēc tam, kad būsim uzklausījuši runātājus. Tagad došu vārdu pirmajam runātājam, un tā ir Pirko Malamaki no Somijas invaliditātes fóruma. Pirko ir atvēlētas divas minūtes. Dāmas un kungi, draugi, kolēģi! Somijas invaliditātes fóruma vārdā mēs vēlētos vērsties pie Eiropas politiskajiem vadītājiem, kā arī pie Eiropas invaliditātes kustības. Mums visiem kopā ir jānodrošina, lai cilvēki ar invaliditāti varētu pilnībā izmantot savas tiesības eh, balsot un kandidēt Eiropas vēlēšanās. Šīs būs pirmās Eiropas vēlēšanas pēc um, Eiropas Savienības pievienošanās ANO konvencijai par eh, cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Uh, Tas nozīmē, ka mums uh, ir jāparedz uh, visu šo cilvēku tiesības piedalīties vēlēšanās, tāpat kā visiem pārējiem pilsoņiem. Saskaņā ar ANO konvencijas 29. pantu mums ir jāievieš izmaiņas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību aktos. Uh, tiesību akti ir jāpielāgo arī konvencijas 12. pantām, un ir jāņem vērā arī uh, ANO pastāvīgās komitejas rekomendācijas, proti vēlēšanu iecirkņu pieejamība. Tāpat arī jādomā par uh, balsošanas kārtību. Tai ir jābūt uh, viegli izmantojamai, un vēlētājiem ir uh, jādod iespēja saprast visu to, kas notiek. Tas ietver arī kampaņu, politiskos materiālus, debates, mājas lapas. Tam visam ir jābūt pieejamam un iekļaujošam. Jānodrošina, lai cilvēki ar invaliditāti varētu balsot neatkarīgi. Šodien mēs svinām Somijas simto gada dienus, kopš Somija tā tad ir um, neatkarīga valsts. Somijā sievietes iekva tiesības balsot pirms 111 uh, gadiem. Mēs uh, vēlamies iestāties arī par jauniešu tiesībām. Arī jauniešiem ir jāparedz iespēja piedalīties vēlēšanās. Thank you very much. Lielas paldies, Pirko. Nākamais runātājs Torkilds Olutsens no Dānijas invaliditātes organizācijas. Is it on now? Yes. Thank you very much. Um, Lielas paldies uh, priekšsēdētājs kundzei. Det er ikke let at få tiden til at hænge sammen. Lielas paldies. Lielas paldies, ka esat uh, norganizējuši šo pasākumu. Tas noteikti nebija vienkāršs uzdevums. Liels paldies arī par to, kā devāt mums iespēju piedalīties šajā pasākumā. Dānijā ir jāuzlabo situācija. Protams, ir jāatzīst, ka situācija virzās uz priekšu. Mēs priecājamies, ka mēs varam iegūt informāciju par politisko partiju um, programmām. Uh, dažkārt mēs varam um, skatīties arī pārraides uh, televīzijā, jo ir uh, paredzēti subtitri. Mums tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas nozīmē, ka mēs varam piedalīties politiskajos procesos un sekot visiem līdzi. Tāpat arī ir jānodrošina, lai cilvēki ar invaliditāti varētu tikt ievēlēti, ne tikai uh, piedalīties vēlēšanās. Mums ir jānodrošina, lai um, pašvaldībās netiktu darīts viss, lai cilvēki ar invaliditāti nekandidē vēlēšanās. Mums ir eh, jābūt eh, spējīgiem kandidēt, jo īpaši pašvaldību vēlēšanās. Es eh, vēlētos atbalstīt šo paziņojumu, kuru mēs šodien pieņemsim. Tāpat arī es uzskatu, ka um, 2019. gadā vajadzētu panākt, lai Eiropas vēlēšanās tiek ievēlēti daudz cilvēku ar invaliditāti. Your... Lielas paldies eh, par eh, jūsu uzstāšanos un paldies, ka ievērojāt jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Nākamā runātāja Marija Pino Lopes. Viņa ir eh, CERMI, pārstāv CERMI ir Spānijas um, organizācija cilvēkiem ar invaliditāti. Uh, Lielas paldies, priekšādātāji! Dāmas un kungi! Sociālo un invaliditātes organizāciju pārstāvi. Esmu uh, no Kastīlijas Lamanšas, Spānijā. Manas uh, māsas uh, mani iesūdzēja tiesā tika darīts viss, lai mani uzskatītu par eh, invalīdi. Mani eh, atstāja gandrīz vienu pašu, neviens man neko neskaidroja, neviens man nepastāstīja, kāds kaitējums man ir nodarīts. Man viss tika atņemts. Es vajag projām, es eh, raudāju, es jutos pilnīgi bezpalīdzīga, bezspējīga. Un tad kāds piezvanīja organizācijai man deva iespēju iepazīties ar manām tiesībām, un tikai tad es sapratu, kas ir noticis. Mm, pagājuši gadu es eh, nosūtīju vēstuli, lūdzot, lai eh, spriedums tiktu pārskatīts. Man vēl ir jārunā ar tiesnešiem. Es eh, vēlētos sev aizbildni, bet es vēlētos arī piedalīties vēlēšanās man ir vajadzīga zināma palīdzība, bet tad, kad es eh, varēju dzīvot ar saviem vecākiem, es varēju piedalīties vēlēšanās. Kāpēc man šīs tiesības ir atņemtas? Dāmas un kungi, es eh, vēlētos izmantot šo iespēju, lai norādītu, ka es piedalos darba grupā, kas eh, iestājas par iekļautību. Tāpat arī es kontaktējos ar attiecīgajām organizācijām Spānijā. Mums ir jādod iespēja pieņemt lēmumus ar atbilstošu palīdzību. Mēs arī esam pilsoņi, tāpat kā jūs, mēs neesam kaut kādi reti dzīvnieki. Iespējams, ka mums ir zināmas attīstības grūtības, bet es vēlos norādīt, ka Spānijā ir 100 tūkstoši cilvēku, kas nevar piedalīties vēlēšanās, tāpēc, ka ar tiesas spriedumu viņiem ir uzlikts zīmoks. Uh, Tie ir runa par bērniem ar šādām problēmām. Mums ir jāiestājas par šādiem cilvēkiem un viņi jāpārstāv, jādod viņiem iespēju piedalīties sabiedrības dzīvē. Mēs Spānijā cīnāmies par to, lai situācija mainītos. Novembrī Spānijas parlaments vienbalsīgi pieņēma lēmumu grozīt vēlēšanu likumu paredzot, lai vēlēšanas būtu pieejamas visiem cilvēkiem ar invaliditāti. Tas nozīmē, ka mēs eh, beidzot sākam īstenot ANO konvencijas 29. pantu, kur ir runa par eh, cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Šeit ir runa par mūsu tiesībām piedalīties eh, sabiedrības un politiskajā dzīvē. Mēs tagad varam novērot šīs pārmaiņas. Mēs ceram, ka vairs nenotiks nevienas vēlēšanas, kurās mēs nevarēsim piedalīties. Valdībām ir jānodrošina, lai mums būtu tādi paši apstākļi kā pārējiem pilsoņiem. Līdz šim vēlēšana procedūra un informatīvie materiāli nav pieejami cilvēkiem ar uh, saprašanas grūtībām, jo īpaši te ir runa par vēlēšanu iestāžu sniegto informāciju, par vēlēšanu procedūru, par ievērojamo kārtību, tāpat arī nav pamata informācijas par parlamentāro sistēmu. Tas viss mūs ļoti slikti ietekmē. Paldies! Thank, Thank you very much, Marija. Lielas paldies, Marija. Un eh, tagad eh, nākamais runātājs Marsēls Obaldeks no Eiropas eh, Vaidsirdīgo federācijas. Lūdzu, Marsēl, jums vārds. <coughs> Dank u wel, voorzitter. De voorzitter van het U. Lielas paldies, priekšsādātāji. parlamenta priekšādātājs runāja par Eiropas eh, brīvību. Es vēlētos viņam par to pateikties. Es eh, vēlētos arī viņu aicināt iestāties par pieejamību, par eh, pieejamību tās visaugstākajā izpratnē. Ir jānodrošina, lai šāda veida pasākumi būtu pieejami pilnīgi visiem, tā skaitā arī cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi un arī cita veida traucējumi. Sākumā, diemžēl, nebija pieejami subtitri. Es vēlētos aicināt pievērst uzmanību 25 miljoniem iedzīvotāju, kas ir nedzirdīgi Te ir runa par cilvēkiem, kas vēlas izmantot savas demokrātiskās tiesības piedalīties vēlēšanās. Tas attiecas gan uz pašvaldību, gan reģionālo, gan arī valstu, gan arī Eiropas Savienības līmeni. Pieejamība ir jānodrošina pilnīgi visur. Vaidzirdīgajiem pirmām kārtām tie ir subtitri ir jānodrošina, lai visos raidījumos, kur ir runa par vēlēšanām, tie tiktu nodrošināti. Vēlēšanu pasākumiem arī ir jābūt pieejamiem, nodrošinot uh, šādas ierīces, uh, kādas es uh, pašlaik nesāju. Ir jāparedz tulki, kas pārzina žestu valodu. Visām televīzijas pārraidēm, kas runā par vēlēšanām, ir vajadzīgi subtitri. Neskatoties uz to, vai šī pārraide tiktu pārraidīta valsts televīzijā vai komerc televīzijā. Es arī pieprasu, lai visu politisko partiju kandidāti, neskatoties no kreisā vai no labējā spektra, uh, nodrošināt, lai visi šie pasākumi būtu pieejami. Te ir runa par politisko atbildību. Visām politiskajām partijām ir jāuzņemas šādu pienākumu, ja tās vēlas organizēt savus pasākumus. Tas attiecas arī uz kandidātu uzstāšanos. Es atvainojos, Marsā, diemžēl mums man tev ir jāpārtrauc. Lūdzu, pabeidziet savu uzstāšanos. Jā, gandrīz esmu pabeidzis savu uzstāšanos. Tātad tas attiecas arī uz eh, politisko kandidātu uzstāšanos eh, televīzijas raidījumos. Televīzijas raidījumiem ir vajadzīgi subtitri. Tāpat arī vēlēšana dienā vēlēšana iecirkņiem ir jābūt eh, pieejamiem cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Ir jānodrošina dzirdes aparāti un uh, Cilvēkiem vēlēšana iecirkņos ir jāzina, kā viņi varēs eh, sazināties ar citiem. Vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem Eiropā ir vajadzīgas šīs tiesības. Now give the floor to the first MEP. Tagad došu vārdu um, Mirjamai Dalī no Maltas, viņa ir Eiropas parlamentas deputāte. Paldies, priekšādātāji! Draugi, kolēģi! Izteikšos atklāti, man ir ārkārtīgi liels gods būt šeit jūsu vidū, un es arī priecājos par to, ka varu paust savu viedokli, kāpēc, manuprāt, cilvēkiem ar invaliditāti ir pilnībā jāpiedalās sabiedrības un politiskajā dzīvē. Uzskatu, ka šis jautājums ir saistīts ar balsošanu, bet ne tikai, tas iet daudz tālāk par balsošanu. Šeit nav runa par pieejamību, te arī nav runa par to, ka kādam tiktu kaut kādā veidā sniegta palīdzība. Te galvenokārt ir runa par līdztiesību. Es cieši sadarbojos ar cilvēkiem ar invaliditāti un viņu organizācijām gan Eiropas līmenī, gan arī Maltā no kurienes esmu. Un parādās uh, kaut kas, kas parādās visur ļoti skaidri. Uh, cilvēki ar invaliditāti vēlas vienlīdzību, un mūsu pienākums ir pieprasīt šādu vienlīdzību. Es uh, redzu, ka cilvēki vēlas panākt pārmaiņas. Mēs nedzīvojam nošķirti, mēs viens otru papildinām, un Vēl jau vairāk, ka nevienam nav nekādu tiesību pieņemt eh, lēmumus par cilvēkiem ar invaliditāti, ja netiek eh, vestas konsultācijas ar jums. Tieši tāpēc es vēlos eh, nodrošināt, lai jūsu balsis tiktu sadzirdētas. Te nav runa tikai par jautājumiem, ka uh, jūs ir jādod iespēja piedalīties vēlēšanās. Te ir runa par līdztiesību gan sabiedrības, gan politiskajā dzīvē. Mēs eh, vēlamies, lai uh, tas viss parādītos arī kandidātu sarakstos gan pašvaldību, gan reģionālajā līmenī, gan arī dalībvalstu un Eiropas Savienības līmenī. Ja mēs patiešām vēlamies pārstāvēt sabiedrību, tad eh, šī sabiedrība ir jāatspoguļo pilnā apmērā, un te ir runa arī par cilvēkiem ar invaliditāti. Es zinu, ka man vairs nav atlicis daudz laika, bet man ļoti patīk šī frāze, ka neko attiecībā uz mums nedrīkst pieņemt bez mūsu ziņas. Mums ir vajadzīga efektīva politika, un tieši tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai pie m, mm, politisko lēmumu pieņemšanas galda sēdētu cilvēki ar invaliditāti. Mums ir jādod tiesības pilnīgi visiem sabiedrības locekļiem. Mums ir jābūt apņēmības pilniem, ieviest pārmaiņas, un ja mēs to vēlamies, tad mums ir jādod tiesības eh, cilvēkiem ar invaliditāti. Sākot no šī brīža, ikvienam ir jādod iespējas piedalīties politiskajā dzīvē Tas mums ļaus panākt reāls pārmaiņas. Lielas paldies un vēl mums visiem rezultatīvas diskusijas. I now invite Pascal Grib from AP. Paskals Grib no EPF uh, no Francijas. Lūdzu, vārds jums. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Mēs vēlamies balsot vēlēšanās tāpat kā visi citi. Vēlēšanu tiesības pienākas visiem, tā nav privilēģija. Bet, diemžēl, Francijā ir daudz šķēršļu šiem cilvēkiem piedalīties vēlēšanās. Nav pieejama informācija vēlēšanu kampaņu laikā un nav pieejamas uh, deputātu programmas. Tāpat uh, cilvēkiem, kam ir noteikta aizbildnība, uh, tiesā Francijā var atņemt vēlēšanu tiesības, tas ir pretrunā ar konvencijas normām. Mēs ceram, ka Eiropas parlaments, gatavojoties nākamām vēlēšanām, atbalstīs cilvēku ar invaliditāti balstiesības. Ir jāpadara vēlēšanu kampaņas viegli saprotamas un visiem pieejamas, nodrošinot surdo tulkojumu tai skaitā. Ir jānosaka arī finansiāli ierobežojumi, paredzot nosacījumus, ka deputātiem vēlēšanu kampaņā ir jāievēro pieejamības noteikumi. Ir jāiesaista sievietes ar invaliditāti politiskajā dzīvē, jā, kā, viņās jāatbalsta kā kandidātes uh, vēlēšanās, jānodrošina viņām iespēja balsot ir jānodrošina ANO konvencijas 29. panta īstenošana, ir jānodrošina iespējas visiem īstenot savas vēlēšana tiesības. Šīs tiesības nav privilēģija. Paldies! Thank you, Pas Thank you very much, Pascal. Paldies, Paskāla. Nākamā runātājs Danija ka vēl no eh, vaidzirdīgo jauniešu apvienības Eiropā. Just a second. Hello, everyone. Labdien! Man ir liels gods piedalīties šai sanāksmē. Es vēlos uh, runāt par to, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir jānodrošina iespēja piekļūt uh, vēlēšanu iecirkņiem cilvēkiem, kas ir nedzirdīgi un izmanto zīmju valodu, uh, bieži vien nākas secināt, ka viņi ir izslēgti no procesa, bet ir jānodrošina uh, iespējas arī šiem cilvēkiem. Mums ir jāizstrādā vēlēšana process tā, lai visiem tas būtu pieejams, lai būtu nodrošināts tulkojums uh, zīmju valodā, uh, un citi piemēri. Šobrīd šāda pieejamība nav nodrošināta, nav pieejama informācija zīmju valodā, un līdz ar to mums nav nodrošinātas vēlēšanu tiesības. Jaunieši, kuri vēlas iesaistīties politikā, bet kuriem ir invaliditāte, ir divkārt izstumti Mums ir jānodrošina cilvēkiem ar invaliditāti vēlēšanu tiesības. Mēs esam Eiropas Savienības pilsoņi un mums ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas piedalīties vēlēšanu procesā. Thank you very much, Dani. Liels paldies, Dani. Un pēdējā saraksta. Uh, Pēdējās runātājs manā sarakstā ir Giuliana Ardoni no Itālijas invaliditātes fóruma. Signor Presidente, priekšstādātāji, dāmas un kungi, mēs apakšā parakstījušies e, Itālijas invaliditātes fóruma dalībnieki uh, aicinām nodrošināt visiem iespējas patstāvīgi balsot saskaņā ar ANO konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām uh, atbilstošo pāntu, kurš prasa nodrošināt iespēju piekļūt visām sabiedriskām ēkām, piekļūt interneta uh, Uh, lietošanai. Un simbols cilvēkiem ar invaliditāti ir uh, invalīdu ratiņi un ir jānodrošina. Un cilvēkiem ratiņu krēslā ir jānodrošina iespēja iekļūt visās ēkās bet ir eh, valdības iestādēm, arhitektiem, projektētājiem, plašsaziņas līdzekļiem nepareizs priekšstats izveidojies. Pat ja ir vēlme veidot vidi bez šķēršļiem, eh, vienmēr tiek domāts tikai par fizisko šķēršļu likvidēšanu bet nav orientācijas un drošības signāli nodrošināt cilvēkiem ar uztveres uh, invaliditāti. Mēs uh, apakšā parakstījušies šajā lūguma rakstā aicinām iekļaut uh, uh izmaiņas uh, šajā simbolā iekļaujot norādes uz citiem ierobežojumiem, kas varbūt pat nav invaliditāte, lai nodrošinātu telpas pieejamību visiem. Itālijas varas iestādes ir radījušas inkluzīvu simbolu, ko mēs ierosinām apstiprināt kā paraugu tam, ko var darīt konkrēti, lai risinātu šo problēmu. Thank you very much, Julio. Liels paldies, Julio, par ļoti interesanto ierosinājumu. Es pateicos runātājiem, kuri piedalījās sēdes pirmajā daļā un dodu vārdu kolēģim Kosam. Paldies! Pateicos. Uh, kolēģei Figotai, kura lieliski vadīja sēdi. Es vēlreiz atvainojos un informēju visus, ka ir jāievēro piešķirtais uzstāšanās laiks. Jums priekšā uz galda ir neliels ekrāns, uz kura ir norādīts, cik uh, daudz laika jums vēl ir palicis kad jūs uzstājaties. Tagad dodu vārdu kolēķim Benifai, kurš ir deputāts. Šodien man ir liels gods piedalīties šajā pasākumā. Mēs apliecinam, ka Eiropas Savienība domā par visiem, par to, kā uzlabot dzīvi visiem, bet mums vēl nav izdevies nodrošināt reālu tiesību aizsardzību cilvēkiem ar invaliditāti, lai šiem cilvēkiem būtu pieejama eh, vide, lai nodrošinātu eh, viņu labāku integrāciju sabiedrībā. Eiropas parlaments ir pieņēmis aktu par invaliditāti Eiropā, tagad mums ir jāstrādā ar dalību valstu parlamentiem. Mēs nevaram pieļaut to, ka dažu interesēs tiek upurētas daudzu cilvēku tiesības. Ir ļoti svarīgi, tīpaši tas runājot par vēlēšanu tiesībām, tas ir tiešām liels trūkums mūsu demokrātijai, ka ne visiem cilvēkiem ir nodrošināta iespēja īstenot savas vēlēšanu tiesības. Es pateicos visiem delegātiem, visām asociācijām, nevalstiskām organizācijām, īpaši pateicos Itālijas pārstāvjiem, kuri piedalās šai sanāksmē. Un mums visiem ir jāstrādā kopā, kopīgiem spēkiem. Köszönöm szépen! Paldies! Tagad vārds Annai Hildingsonai no Zviedrijas. Hei! Un 1980. Labrīt! 1989. gadā cilvēki ar uh, psihosociālo invaliditāti saņēma valstiesības Zviedrijā. Šajā pašā valstī nevar pastāvēt divas, uh, divas šķiru pilsoņi tie, kam ir tiesības balsot, un tie, kam nav tiesības balsot vēlēšanās, um, pamatojoties uz invaliditāti. Bet nepietiek ar to, ka vēlēšana tiesības ir ierakstītas likumā. Tas ir tikai pirmais solis jau vēl gadus pēc 1989. gada vēl daudzi cilvēki ar garīgās attīstības invaliditāti reāli nevarēja balsot vēlēšanās. Un ir eh, jānodrošina viegli saprotama informācija visiem Un tieši šādas informācijas nodrošināšana uh, rosināja šos cilvēkus aktīvāk piedalīties vēlēšanās. 2014. gadā mēs piedalījāmies projektā, kur cilvēkiem ar psihosociālo invaliditāti bija iespēja uzzināt uh, vairāk par vēlēšanām, un viņi aktīvi piedalījās vēlēšanās un balsoja nevienām Eiropas Savienības pilsonim nevar liekt uh, vēlēšanu tiesības. Tās ir cilvēku tiesības. Ir uh, tiesības saņemt saprotamu informāciju par sabiedrību, un šīs lietas ir savstarpēji saistītas. Tas uh, palīdz mums visiem. Köszönöm szépen, és azt is... Paldies! Paldies par to, ka arī ievērojāt piešķirto uh, uzstāšanās laiku. Tagad vārds uh, Eiropas uh, parlamenta deputātē no Slovākijas Janai Žitnanskai. Paldies. Uh, uh, Dāmas un kungi, man ir liels gods jūs šodien uzrunāt. Es vēlos īpaši sveikt Slovākijas delegāciju. Man ir liels prieks, ka jūs esat ieradušies tik lielā skaitā un ka ir arī pašvaldību pārstāvji uh, šajā delegācijā. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēki arī, kam ir veselības problēmas, varētu piedalīties uh, politikā ir, jūs cīnāties, uh, depu, politiķi cīnās par jūsu tiesībām, par jūsu uh, bērnu tiesībām, un uh, pēc tam pieņemtie lēmumi ir jāīsteno dzīvē. Jo projām ir tādi gadījumi, ka tiek ierobežotas tiesības cilvēkiem, kam ir smaga invaliditāte, viņi joprojām nevar pilnībā īstenot savas vēlēšana tiesības. Nav pieļaujams, ka daži ir uh, līdzīgāki par citiem. Vakar mēs uh, redzējām Veronikas Varanatovas dokumentālo filmu, uh, Eiropas parlamentā šī filma bija veltīta uh, cilvēkiem ar invaliditāti par uh, šo cilvēku uh, smago likteni otrā pasaules kara laikā, kad nacistu režīms masveidā iznīcināja cilvēkus, kam bija psihiskas slimības. Uh, un jūs varat iepazīties ar šo filmu arī internetā, un tā ir nodrošināta subtitri angļu valodā. Mums ir jādara viss, lai nekad nepieļautu šādu dramatisku pagātnes notikumu atkārtošanos. Köszönöm képviselőasszonynak a szót, most pedig átadom. Ja, paldies. Tagad dosim vārdu nākamai runātājai no Lietuvas, Dovile Jodkaitē. Lūdzu, jums vārds. Ačiū, ačiū už galimybę pasisakyti. Paldies par šo iespēju izteikties šajā ļoti svarīgajā pasākumā. Es runāšu Lietuvas invaliditātes forma vārdā. Lietuvā cilvēki ar invaliditāti saskaras ar dažādu veidu ierobežojumiem, tā skaitā attieksmes. Iepriekšējās vēlēšanās 60% no vēlēšana iecirkņiem nebija pielāgoti cilvēkiem ar invaliditāti. Priekšvēlēšana kampaņas ietvaros informatīvais materiāls nekādā veidā nebija pielāgots. Katrā ziņā šī informācija nebija viegli saprotama un akli cilvēki nevarēja balsot neatkarīgi. Iespējam balsot mājās, vēlēt mājās, neatbilst principiem par iekļaušanu sabiedrībā. Cilvēki ar psihosociālajiem traucējumiem tiek diskriminēti, jo viņiem ir liekts vēlēt. Likumdošana neļauj viņiem vēlēt. Līdz ar to viņi tiek svītroti no vēlētāju reģistra. Un var pavisam skaidri, viegli atņemt viņiem juridisko rīcību spēju, līdz ar to liedzot viņiem piedalīties vēlēšanās. Un šādi lēmumi tiek pieņemti tikai un vienīgi balstoties uz medicīniskiem kritērijiem. Tādējādi tiek pārkāptas viņu pilsoņu tiesības 12. un 29. pants ANO konvencijā prasa nodrošināt vienlīdzīgas tiesības likuma priekšā, un tas ir jānodrošina, ja mēs vēlamies panākt, ka šie cilvēki var iekļauties politiskajā un sociālajā dzīvē. Mūsu sabiedrībai savu attieksmi vajadzētu balstīt uz to, ka šiem cilvēkiem arī ir neatņemamas tiesības kļūt par daļu no sabiedrības. Köszönöm. Paldies. Tālāk došu vārdu Beļģijas invaliditātes fórumu pārstāvim Julienam Postjo. Bonjour, je m'appelle Julien Postjo. Labi, paldies. Esmu ārka pārstāvis un uh, pārstāvu centra reģionu Beļģijā. Mēs esam pieaugšo cilvēku grupa, uh, kuriem ir uh, garīgās attīstības satraucējumi. Tātad mēs piedalāmies BNDF organizācijā, kurā ir pārstāvēti cilvēki, uh, ar invaliditāti un kas vēlas piedalīties politisko lēmumu pieņemšanā. Mūsu grupai ir ļoti būtiski pārzināt mūsu tiesības un arī mūsu pienākumus. Es vēlētos jums um, pastāstīt arī par vēlēšanām un par savu pieredzi. Pirmo reizi es nezināju, kādu kandidātu izvēlēties, tieši tāpēc es uh, balsoju tāpat kā mani vecāki. Es uh, nevarēja paust eh, savu viedokli, un bija arī ļoti sarežģīti uh, iepazīties ar politisko partiju programmām. Politiķi runā pārāk ātri, un dažkārt viņi runā par tematiem, kuras uh, eh, nesaprotu. Man ir arī draugi, kas uh, neprot nec lasīt, nec rakstīt, un viņi jūtas apjukuši. Vajadzētu nodrošināt dažas sīkas lietas, piemēram, uh, varētu kandidātu programmas eh, rakstīt tā, lai tās ir vienkārši izlasīt. Domāju, ka tas nāktu par labu visiem. Tiesības ir ļoti labas, un ja tas mums ļauj kļūt par atbildīgākiem pilsoņiem sabiedrībā, tad tas ir vēl labāk. Tieši tāpēc, ja jūs varēsiet mums palīdzēt, mēs eh, labprāt jums atbildēsim uz visiem Eh, jums interesējušiem jautājumiem. Liels paldies, eh, ka man uzklausījāt. Eh, lai visiem laba diena! Köszönöm, kiválóan bet. Paldies! Paldies par iekļaušanos atvēlētajā laikā. Tālāk došu vārdu kolēģim no Eiropas parlamenta Luigi Morgano. Lūdzu. Grazie. Jā, paldies. Vēlos vispirms pateikties jums visiem par to, ka jūs ieradāties šodien šeit. Un esot šeit, mēs varam izveidot mūsu nākotni, prasīt cilvēktiesību hartas ievērošanu, Eiropā tiek veidot aizvien ciešāka savienība, kur mūsu nākotne balstītos uz kopīgām vērtībām. Eiropa balstās uz nedalāmām brīv, brīvības tiesībām, demokrātiju, tiesiskumu. Un šo aktivitāšu pašā centrā ir jābūt cilvēkam, Tādējādi ir jārada arī brīvības un drošības telpa. Nu, ne tikai, kā ir prasīts 24. pantā, ka nedrīkst būt nekādas diskriminācijas, ir arī jānodrošina, ka šie principi tiek pārvērsti konkrētā rīcībā. Uh, tādā rīcībā, kas ļautu cilvēkiem ar invaliditāti pilnībā izmantot visas savas tiesības, tā skaitā uz izglītību, uz pārvietošanās brīvību, uz vārda brīvību un, protams, brīvību piedalīties vēlēšanās. Mums jārunā arī par Eiropas invaliditātes stratēģiju, kuras autore ir mana kolēģe Stīvens Skundze, Un tur tiek prasīts, lai Eiropas komisija īstenotu visas prasības saistībā ar piekļuvas nodrošināšanu, un tur, kur ir nepieciešams, īstenot arī to, ko Nordonīkungs no rīta prasīja sniedzot papildu informāciju par pieejamību, ņemot vērā to, ka invaliditātes mēdz būt ļoti dažādas. Daudzos gadījumos ir nepieciešams specifiski risinājumi. Paldies! Köszönöm, képviselő. Paldies. Tālāk došu vārdu vēl vienam kol kolēģim no Eiropas Tautas partijas, Lāra Komī. Jā, paldies. Esat sveicināti visi. Es vēlētos apskaut jūs visus. Jūs esat kā piemērs mums. Jūs dodat mums spēku, jūs parādat drosmi katru dienu. Mūsu uzdevums ir izskaust visa veida diskrimināciju, likvidēt visus šķēršļus. Katru dienu jūs saskaraties ar šķēršļiem savās ikdienas gaitās. Es vēlos jūs tiešām sveikt šeit, jo mēs, deputāti, esam ievēlēti, lai pārstāvētu arī jūs. Šķēršļi jums nokļūt vēlēšana iecirkņos, traucē jums piedalīties vēlēšanās Kopš 2009. gada man ir bijusi iespēja, kā Eiropas parlamenta deputātei, tikties ar daudziem no jums. Jūs neesat pasīvi, jūs esat aktīvi vēlētāji. Jūs pārstāvat savus kolēģus. Es zinu, ka man nav atvēlēts daudz laika šai, šai runai, bet es ceru, ka jūs izbaudat šo pasākumu un ka jums būs gandarījums, jo jums ir tiesības uz gandarījumu un laimi. Es ceru, ka jūs un jūsu ģimenes varēs darīt visu to, ko jūs vēlaties darīt. Jums ir jābūt tieši tādām pašām tiesībām kā visiem citiem. Mēs esam politiskie pārstāvi. Mūsu pienākums ir būt jums tuvumā. Paldies visiem mūsu kolēģiem Paldies visiem, kuri strādā, cenšoties palikt tuvumā jums un jūsu vajadzībām. Paldies komīkundzei. Un ar to noslēdzas mana daļa un eh, Plūras kungam nodot tālāk vadības grožus, bet pirms tam vēl vēlos informēt jūs, ka mums ir kopīgs liktenis, jums un man bet jūs spējat daudz labāk iekļauties laika ierobežumos nekā mani kolēģi Eiropas parlamentā dažās debatēs. Tā kā jūs mums rādat ļoti labu piemēru, kā mums strādāt. Un tagad dodu vārdu Plūras kungam. Paldies! Liels paldies, Adam! Tālāk vārdu dodu Rudolf Volēnik kungam, kurš ir vicepriekšsēdētājs Čehijas apvienotajā aklo un vairedzīgo organizācijā. Godātie deputāti, dāmas un kungi, esmu organizācijas Čehijā vicepriekšsēdētājs. Tajā ir apvienoti cilvēki ar redzes traucējumiem, Un mums ļoti svarīgi ir ANO konvencija par cilvēku invaliditāti tiesībām. Mūsu organizācija nav Nacionālās invaliditātes padomes locekle dažādu iemeslu dēļ. Visus pat neuzskaitīt. Tāpēc vēlos pavisam īsi pieminēt divus jautājumus, kas ir atrunāti EDF manifestā. Pirmkārt, jebkurā balsošanā vai vēlēšanās cilvēkiem ar redzes traucējumiem būs problēmas, jo visa procedūra balstīta ir uz drukātiem materiāliem. Tiklīdz tas tiks aizstāts ar elektroniskām nullēm un vieniniekiem. To var nekavējoties pārvērst runātā vārdā, braila rakstā vai lielā formāta drukā. Līdz ar to tas kļūs pie, pieejams akliem cilvēkiem un cilvēkiem ar redzes traucējumiem, un viņi varēs mierīgi piedalīties vēlēšanās. Otra lieta ir saistīta ar to, kā vēlēt cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem līdz šim tas nav bijis iespējams. Neierobežojot šo personu tiesības, mums ir ļoti nopietni jādomā par to, kā novērst to, kā populisti, labākajā gadījumā, vai ekstrēmisti, sliktākajā gadījumā, uh, medī šo cilvēku balsis. Noslēgumā vēlos pateikties deputātei Olgai Senhalovai, kura uzaicināja mūs piedalīties 4. parlamenta sanāksmē personām ar invaliditāti. Paldies! Thank you so much. Paldies. Tālāk vārdu dodu Verai Bonvalo, kas pārstāv BIF Portugāles organizāciju. Bon dia, obrigāt. Labrīt. Paldies, ka devāt manu vārdu. Man sauc Vera Bonvalo. Es pārstāvu Eiropas invaliditātes fórumu un BIF federāciju Portugālē. Es pārstāvu cilvēkus, kuriem ir nepieciešams atbalsts visu dzīvi. Smadzeņu trauma pārvērš jūs par pilnīgi citu personu. Jums ir grūtības koncentrēties. Jūs sākat eh, izpaust dažādas rīcības, kas agrāk nav bijušas jums raksturīgas, bet šie cilvēki arī vēlas piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Mums ir jādzīvo pasaulē, kur izglītība, transports un nodarbinātība ir jāizmanto, bet pēkšņi šī uh, iespēja ir liekta. Manā valstī šie cilvēki visbiežāk paliek savās mājās. Viņi nevar aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē, dzīvē, nevar vēlēt, bet ir taču 2017. gads. Es dzirdu, ka Eiropas Savienība var Eh, sajietos tiek runāts par eh, mūsu kopīgām vērtībām, bet šīm vērtībām ir jābūt attiecināmām uz visiem. Neatkarīgi no tā, vai invaliditāte ir redzama vai neredzama. Šeit ir jārunā par to, ka cilvēki ar līdzīgiem traucējumiem, kā dzirdes traucējumi vai redzes traucējumi, ir, e, ja, viņiem ir jābūt vienot, vienādā situācijā. Ir jānodrošina, ka invaliditāte ir faktors, kas tiek ņemts vērā ikvienā lēmumā. Deputāti, tie, kas ir klāt šeit, un it īpaši tie, kurus neredzam šeit, nodrošiniet, ka visas iespējas ir pieejamas visiem iedzīvotājiem. Paldies! Thank you so much, and now time is for... Paldies. Tālāk Osvalds Fellerers no Austrijas, lūdzu. Hallo, uh, ah, sehr geehrte Damen und Herren. Dāmas un kungi, liels paldies par uh, uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā Eiropas parlamentā. Godāmie pārstāvji, mani sauc Osvalds Follerers. Es eh, strādāju paša pārstāvības centrā Vīnē. Es eh, priecājos, ka man ir bijis iespēja ierasties pie jums un jūs uzrunāt. Mūsu centrs Vīnē ir neatkarīga organizācija, un uh, Tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs esam neatkarīgi, tad mēs varam paust savus viedokļus, un mēs varam arī paust visas mūsu prasības. Man eh, ir būtiski sazināties arī ar citām organizācijām, un mēs varam būt šeit ļoti labs piemērs tam, kā šāda mm, pārstāvība var funkcionēt. Mūsu centrā Vīnē mēs iestāmies par to, lai cilvēki ar mācīšanās grūtībām uh, Um, varētu būt uh, līdztiesīgi. Uzskatu, ka šāda cilvēku pārstāvība politikā ir ļoti būtiska. Tas ir iekļauts arī ANO konvencijas 29. pantā. Es uh, piedalos ļoti daudzās politiskās uh, sanāksmēs Austrijā. Un tieši tāpēc šāda pārstāvība mums ir būtiska, jo kopā mēs varēsim panākt vairāk. Mūsu sadarbība ar pārstāvjiem no citām valstīm arī ir ļoti nozīmīga. Es ļoti priecājos par šādiem kontaktiem, jo mēs viens otru varam stiprināt. Mums vajadzētu organizēt šādus pasākumus, un mums vajadzētu arī uzstāt, lai šādos pasākumos var piedalīties vairāk cilvēku. Daudziem cilvēkiem ar mācīšanās grūtībām nav naudas, lai viņi varētu braukt uz šādu tīklu pasākumiem. Es priecājos, ka e, es sava darba dēļ varēju piedalīties šajā pasākumā. Mm, uzskatu, ka lēmumus nevar pieņemt bez e, mūsu ziņas un priecājos par turpmākiem pasākumiem. Paldies par uzmanību! Dankeschön. And uh, now... Uh, Liels paldies! Tagad došu vārdu Braņislavam Mamojkam no Slovākijas invaliditātes padomes. Priekšādātāja kungs, dāmas un kungi, es eh, vēlētos eh, pateikties par eh, šī pasākuma organizēšanu un par to, ka to tiek, to tiek dota iespēja izteikties eh, cilvēkiem ar invaliditāti. Pilsoņiem ar invaliditāti šāds dialogs ir ļoti nozīmīgs. Es eh, vēlētos uzrādīt, norādīt uz eh, ļoti svarīgiem pasākumiem un proti uz to, ka vajadzētu ieviest direktīvu par pieejamību. Tātad uzskatu, ka visām administratīvajām organizācijām vajadzētu īstenot eh, šo direktīvu. Tāpat arī ir jādomā par personu ar invaliditāti tiesībām piedalīties vēlēšanās. Šajā direktīvā tiek runāts arī par kandidēšanu uh, dalību uh, vēlēšanu sarakstos vai kandidēšanu kā neatkarīgiem kandidātiem. Piemēram, arī studenti nevar izmantot uh, šo direktīvu. Ako studenti, ale aj ako voliči. A preto by som sa rád obrátil na vás, páni poslanci, pani poslankyne, aby ste... Universitātēm ļoti bieži ir mājaslapas, kas nav pieejamas uh, šādiem cilvēkiem, Es eh, vēlētos, lai mūsu organizācijas tiktu iesaistītas aktīvā dialogā ar Eiropas iestādēm, tā lai tiesību aktos tiktu ieviesti uh, pasākumi mūsu labā. Um, Tagad uh, došu vārdu Janam Filipam Libitskim. Viņš ir Polijas eh, senāta deputāts. Lūdzu, jums vārds. Mikrofon. Mikrofonu. Šanovni, šanovni państwo, jestem polski. Dāmas un kungi, esmu Polijas senāta deputāts. Man ir invaliditāte. Es vadu Polijas parlamentā invaliditātes grupu. Es vēlētos skaidri norādīt, ka Polijas eh, iedzīvotāji ar invaliditāti ļoti eh, lielā skaitā piedalās vēlēšanās. Tiek organizēti īpaši pasākumi šādiem cilvēkiem, un mēs eh, priecājamies, ka 2015. gadā mēs ieviesām dažādus atvieglojumus cilvēkiem ar invaliditāti. Piemēram, viņi varēja balsot pa pastu ar pilnvars palīdzību un tikta, tika nodrošināta arī iespēja izmantot brēla adaptorus vairdzīgajiem. Mēs ceram, ka mēs varēsim ieviest arī balsošanu internetā. Diemžēl pašlaik pie varas esošais vairākums ir iesniedzis jaunu vēlēšanu likumu projektu, kur e, šādi risinājumi, kā piemēram balsošana pa pastu, ko pieminēja Pluras kungs, vairs nav paredzēti. Tiek minēts, ka šāda veidā atvieglojumi vēlētājiem var izraisīt krāpšanu. Es vēlētos e, paust e, savus iebildumus par šādu viedokli. Uh, Es eh, uzskatu, ka ne jau tie polijas iedzīvotāji, kuriem ir invaliditāte, rada eh, risku tam, ka mm, vēlēšanās varētu būt krāpšana. Ja ir runa par vēlēšanu rezultātu mm, viltošanu, tad te vainojams drīzāk būtu pie varas esošais vairākums. Uh, Noslēgumā es vēlētos pateikties Pluras kungam par to, ka viņš mani uzaicināja piedalīties šajā pasākumā un ļāva man eh, uzrunāt jūs eh, kā Eiropas vēlētos pārstāvis. Paldies! Lielas paldies, senator kungs! Es eh, uztraucos, ka Polijā mēs sākam zaudēt kaut ko tādu, ko citi tikai cenšas sasniegt. Tagad došu vārdu Kozlauskas Rievičas kundzei, kas ir Eiropas parlamenta deputāte. Paldies, priekšādātāji! Godāmie viesi! Vispirms es vēlētos pateikties šī pasākuma organizatoriem par to, ka ir sasaukts šis ceturtais Eiropas invaliditātes fórums. Uh, Tā ir mums iespēja izskatīt eh, to, kas ir izdarīts, un eh, definēt arī izaicinājumus, kas vēl ir jārisina attiecībā uz eh, visu iedzīvotāju iekļaušanu. Plūras Kosas kungiem vēlētos norādīt, ka viņi ir tie, kas cīnās par cilvēku tiesībām katru dienu. Te ir runa par vienlīdzīgu attieksmi, nediskrimināciju, kas ir Eiropas Savienības pamatā un kas ir uh, uh, ierakstīts arī Eiropas Savienības un dalībvalstu tiesību aktos. Viena no svarīgākajām tiesībām ir tiesības balsot, piedalīties vēlēšanās, pieņemt lēmumus par to, kā mūsu valstis būtu jāvada. Tā ir uh, iespēja piedalīties sabiedrības dzīvē. Vairāk kārt eh, šodien jūs to ir norādīts. Ir ļoti svarīgi, lai tiesība akti, kas to paredz, nebūtu tikai uh, papīri. Uh, ir jānodrošina šo tiesību īstenošana realitātē. Mums ir jālikvidē visi šķēršļi, kas neļauj cilvēkiem piedalīties vēlēšanās. Pašlaik ir 2017. gads, mums ir dažādi tehnoloģiski mm, pasākumi, kas ļauj mums to darīt, un līdz ar to tas arī vairs nav jautājums par finansēm. Vēlētos norādīt, ka pēdējos gados, pēdējā Eiropas parlamenta mandātā mēs atvieglojām cilvēkiem ar invaliditāti iespēju piedalīties vēlēšanās. Te nebija runa par uh, brēla datoriem, bet arī, piemēram, par tādām iespējām, kā balsot pa pastu, balsot ar pilnvars palīdzību, mm, par vēlēšanu iecirkņu pieejamību. Mani uztrauc, ka pašlaik uh, parlamentā tiek iesniegti jauni grozījumi, kas uh, daudzus no šiem atvieglojumiem likvidēs. Es baidos, ka uh, daudzi cilvēki, es, es ceru, ka daudzi cilvēki neņems vērā savu politisko piedarību un balsos par uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lielas paldies, Agnieszka. Tagad došu vārdu Tupī Lusī Tudorēla kungām. Viņš pārstāv Rumānijas eh, Nacionālo invaliditātes padomi. Doamnelor și domnilor, europarlamentāri. Lielas paldies, priekšādātāji, godāmie deputāti, godāmie asistenti. Esmu eh, Nacionālās invaliditātes padomas priekšsēdētājs Rumānijā, un es priecājos, ka man ir šī iespēja pārstāvēt mūsu padomi šodien Eiropas parlamentā. Es apsveicu visas organizācijas, kas šodien ir pārstāvētas. Es gribētu pateikties arī Nikolai Kuncei, kas ir Rumānijas deputāte un bez kuras palīdzības mēs nebūtu varējuši šodien ierasties. Dāmas un kungi, pašlaik uh, Eiropā īstenojas mans sapnis. Tā ir ļoti liela iespēja. Mums ir jānodrošina, lai visiem cilvēkiem būtu vienādas tiesības, neskatoties uz to, kurā valstī viņa, viņi dzīvo un uz to, vai viņiem ir invaliditāte vai nav. Mums ir jāpanāk, ka standarti mūsu civilizācijā, kas ļautu mums visiem sasniegt mūsu personīgos mērķus. Protams, ka mēs nedrīkstam šeit izslēgt eh, cilvēkus ar invaliditāti. Ar viņ, arī viņiem ir jādod iespēja piedalīties sabiedrības dzīvē un vēlēšanās. Tieši tāpēc Mēs vēlētos ieteikt Eiropas parlamentam pieņemt direktīvu, kur uh, cilvēkiem ar invaliditāti tiktu piešķirtas uh, tādas pašas uh, tiesības piedalīties vēlēšanās. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt pārstāvjiem visos likumdošanas fórumos. Šiem pārstāvjiem ir jāaizstāv mūsu tiesības un jāiestājas par mūsu interesēm. Šo pārstāvību vajadzētu organizēt proporcionāli. Mēs eh, nedrīkstam ignorēt šādu cilvēku tiesības. Iespējams, ka ar tehnoloģisko attīstību ir beidzot pienācis brīdis eh, sabiedrībai apzināties, cik būtiski ir uzsākt šādu paradigmas maiņu. Tas ir jādara, lai eh, šīs vajadzības vairs nekļūtu par izaicinājumu. Mums ir jādomā par nākotni un par iespējām, kādas ir šiem cilvēkiem. Šie cilvēki var arī kalpot pasaulē, kurā tie dzīvo, bet tam ir vajadzīga integrācija. Tāpēc es vēlētos, lai jūs iepazītos ar mūsu priekšlikumu. Tieši šī iemesla dēļ šis fórums ir izveidots. Paldies! Thank you. Thank you so much. Lies paldies. Tagad pienācis laiks runāt Anetai Šērčai, kas eh, pārstāv uh, Polijas uh, nedzirdīgo un uh, nerunājošo cilvēku asociāciju. Osobą głuchoniewidomą e, i uważam, że e, bardzo ważne jest e, danie możliwości uzskatu, ka mums ir būtiski nodrošināt iespējas eh, visiem cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti. Viņiem ir jādod eh, iespēja piedalīties vēlēšanās. Tas ir jādara sniedzot informāciju um, ar eh, žestu valodu, ar breila palīdzību. Vislielākā problēma šādiem cilvēkiem ir komunikācija. Viņiem ir vajadzīgi tulki un pavadoņi, kas uh, spēja ar viņiem sazināties, izmantojot uh, taustas uh, saziņas sistēmu. Šiem cilvēkiem ir jāsniedz dažādi veidi pakāpojumi, lai viņi varētu piedalīties vēlēšanās. Šanovņi paistvo, Liels paldies! Tagad es eh, vēlētos pateikties visiem, kas ir piedalījušies debatēs. Liels paldies par jūsu paustajiem viedokļiem. Paldies arī mūsu klausītājiem, paldies arī visiem tūkiem, bez eh, kuru palīdzības šīs debatas nebūtu bijušas iespējamas. Tagad eh, došu vārdu Janis Padagastīlis, kas ir mm, uh, EDF priekšādātājs. Paldies, eh, Pluris kungs! Es eh, vēlētos eh, pateikties Ādamam Kosam, Marekam Plūram un visiem pārējiem, kas ļāva nodrošināt šīs sanāksmes norisi. Es vēlētos paties arī visiem, kas piedalījās debatēs. Liels paldies par jūsu sniegto informāciju, par paustajām zināšanām, kas mums ļaus paplašināt mūsu darba apjomu. Es vēlētos arī pateikties Klarkungam, kurš mums sagatavoja 2019. gada vēlēšanu manifestu. Šī sanāksmes eh, daļa līdz ar to var beigties, un eh, cerams, ka mēs varēsim arī pieņemt Eiropas vēlēšanu manifestu. Pēc tam mēs varēsim sākt kampaņu. Mūsu pienākums ir eh, panākt, lai šī kampaņa nokļūtu līdz Eiropas attālākajiem nostūriem. Līdz ar to es e, varu atklāt oficiālo procedūru manifesta pieņemšanai. Es e, vēlētos jums norādīt, ka viss jūsu teiktais ir ņemts vērā un tiks attiecīgi izmantots. Kā jau es norādīju, kampaņa sākas tagad. Tagad es gribētu oficiāli jautāt, tieši tāpat kā mēs rīkojamies padomas sanāksmēs, vai kāds ir pret sagatavoto priekšlikumu? Esam apspriedušies ar jums jau pirms vairākām nedēļām. Vai kāds atturas? Tad pieņemsim, ka Šis manifests ir apstiprināts vienbalsīgi. Jūs varat tagad to izmantot kā instrumentu pieejamības nodrošināšanai Eiropas vēlēšanās. Nodrošināsim, lai vairāk cilvēki ar invaliditāti varētu kļūt par Eiropas parlamenta deputātiem 2019. gadā. Mums ir šī drosme. Mēs to varam izdarīt. Uh, Paldies visiem kolēģiem! Un tagad visi esam nopelnījuši pusdienas. Bet mums ir jāuzvedas tāpat kā iepriekš, un Mēs eh, nedrīkstam lieki kavēties. Pirms bez desmit divos visiem ir jābūt atpakaļ zālē. Lai visiem labas pusdienas, eh, atpūtīsimies un bez desmit divos visi atpakaļ zālē. Paldies! Thanks.